Vispirms mums ir jāpieņem darba kārtība, iebildumu nav, tad uzskatu darba kārtību par apstiprinātu. Tālāk iepriekšējā sanāksmes protokola apstiprināšana, iebildumu nav, tas apstiprināts, ejam tālāk. Nākamais punkts ir Eiropas patvērumu atbalsta biroja izpildirektora amata kandidātu uzklausīšana un pēc šīs uzklausīšanas būs koordinātoru sanāksme. Tad šī uzklausīšana notiek uh, atbilstoši EASO regulas 30. pāntām, un mēs uzklausīsim pirmo kandidātu uz uh, šī biroja izpildirektora amata vietu. Un Uh, Viņa ir izvirzījusi valde, uh, un tas ir Roberts Klās Viserkungs no Nīderlandes. Tātad mēs uzklausīsim Viserkungu. Gribētu viņu apsveikt ar to, ka viņš arī ir izvirzīts eh, šī atlases procesa rezultātā. Un pēc tam mēs eh, apspriedīsim to, kā rīkoties tālāk. Jo Eiropas patvērumu atbalsta biroja uh, regulas 30. pāns pārēdz, ka parlamenta komiteja var pieņemt atzinumu attiecībā uz uh, šī birojā uh, valdi un šo atzinumu koordinātori iesniedz komitejā. Lai to tā tad izdarītu, mēs uh, uz desmit minūtēm apturēsim mūsu komitejas darbu, lai koordinātoriem būtu iespēja nodefinēt savu pozīciju kandidāta sakarā. Un pēc tam komiteja atsāks savu darbu in kamera lai lēmtu par to, vai mēs apstiprināsim uh, kandidātu izpildu direktora amatā vai nē. Un tagad došu vārdu viserkungam, lūdzu. Honorable Mr. President, honorable members. Um, Godātais priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, man ir liels gods un uh, privilēģija iepazīstināt jūs ar sevi kā um, Eiropas patvēruma atbalsta biroja izpildu direktora amata kandidātam un dalīties savās domās attiecībā uz um, biroja turpmāko darbību. Šāda biroja izveidošana ir būtisks ieguldījums uh, kopējās patvēruma sistēmas veidošanā un tā atbilst arī Eiropas Savienības solidaritātes principam. Patvērumu pieprasījumu skatīšana ātri, taisnīgi un godīgi atbildīgi nodrošinās arī starptautisko aizsardzību patvērumu meklētājiem. Bez tam Tas nodrošinās arī nepieciešamo sabiedrības atbalstu šīs politikas īstenošanai, kas, protams, skar arī Eiropas parlamentu. Kopējo standartu piemērošana un patvēruma uh, pieteikumu izskatīšana uh, vienveidīgi procesa ietveros visā Eiropas Savienībā veicinās migrācijas plūsmu kontrolu un pārvaldīšanu, kas attiecās uz politisko līmeni Ministru padome, Eiropas parlaments un Eiropas komisija lēmj par patvērumu politiku un atbilstošiem tiesību aktiem. Šajā sekarā uh, varētu uzdot trīs jautājumus. Pirmkārt, kā panākt, lai lēmumi par patvērumu politiku un patvērumu regulām tiktu pieņemti balstoties uz pierādījumiem, kā nodrošināt salīdzināmu īstenošanu un analogas darbības prakses, kas balstās uz kopīgiem noteikumiem, un kā garantēt lēmumu pieņemšanas kvalitāti kvalitāti atsevišķos patvērumu pieprasīšanas gadījumos. Eiropas patvērumu atbalsta birojas eh, šeit var dot savu ieguldījumu. Biroja misija būtu atbalstīt kopīgās Eiropas patvērumu sistēmas īstenošanu un atbalstīt dalību valstis sniedzot šādus pakalpojumus. EASO būs arī neatkarīgs ekspertu centrs. EASO galvenais uzdevums ir veicināt, koordinēt un stiprināt praktisko sadarbību starp dalību valstīm. Šis birojs būs orientēts uz pakalpojumu sniegšanu un nodrošinās organizatorisko un loģistikas atbalstu, kā arī informācijas un ekspertu pieredzes apmaiņu. Uh, tas būs uh, godīgs starpnieks, uh, neitrāls, neatkarīgs, objektīvs un caurskatāms, un tas noteikti stimulēs, veicinās un atbalstīs ekspertu un pieredzes apmaiņu. To darot, mēs arī nodrošināsim solidaritātes un sastarpējās uzticības uh, tālāku veidošanu. Mēs strādāsim cieši sadarbojoties ar tādām svarīgām struktūrām kā eh, ANO augsto komisāru bēgļu lietās, eh, protams, arī Frontex eh, un pamatiesību aģentūra. Kopumā varētu teikt, ka es redzu trīs perspektīvas biroja darbā. Pirmā perspektīva būtu uh, raudzīties no kopējās politikas uz kopīgu praksi. Tas nozīmē atbildēt uz jautājumu, kā realizēt efektīvu kopīgu praksi operatīvajā līmenī, balstoties uz kopīgu politiku. ESA uzdevums šajā uh, gadījumā ir atbalstīt un dot savu ieguldījumu kopīgā nacionālo patvērumu mm, pasākumu īstenošanā un to konverģencē. Otrā perspektīva būtu raudzīties no kopējās prakses uz kopējo politiku. Šeit parādās jauna biroju loma, organizējot operatīvo zināšanu apmaiņu un to izmantošanu jaunas likumdošanas veidošanā. Tas nozīmē arī atbalstīt Eiropas Savienības un dalībvalsts politikas procesus, nodrošinot ieguldījumu, kas balstīts uz pierādījumiem. Šāda pieeja no apakšas uz augšu noteikti uzlabos likumdošanas kvalitāti. Trešā perspektīva nozīmē raudzīties no kopējām problēmām un meklēt kopīgus risinājumus. Šī horizontālā pieeja atbalstīs dalību valsts to, to praktiski praktiskajā sadarbībā, nodrošinot pieredzes apmaiņu kopīgas apmācību programmas, kopīgas rīcības un misijas, kā arī nepieciešam atbalstu, ja rodas īpaši smagas situācijas. ESO darbām ir dažādi aspekti. Pirmkārt, tas ir saistīts ar operatīvo atbalstu un atbalstu ārkārtas gadījumos. Tas nozīmē atbalstīt dalību valstu patvērumu dienestus to darbā, e, skatot e, pieprasījums, kā arī organizējot e, ekspertu konsultācijas par valodu analīzi, vecumu noteikšanu, medicīniskajām konsultācijām. Tas nozīmē arī atbalstu dalību valstīm ārkārtas situācijās, kas saskarās ar eh, eh, īslaicīgu tirgu, um, eh, patvērumu pieprasītāju uh, lielu pieplūdumu. Tāpat uh, šis birojs uh, veidos uh, patvērumu intervences uh, kopējo pasākumu kompleksu. Tas nozīmē arī Eiropas uh, patvērumu mm, kopējo, teiksim, šīs politikas paplašināšanu, kas ietvertu sevi arī mācība, apmācības kopējo standartu veidošanu un tām līdzīgi. Treškārt, informācija un analīze. Šī ir ļoti svarīga biroja darbības eh, daļa un tā fokusēsies uz tendenci analīzi, patvērumu analīzi, agrīnās brīdinājums, agrīnā brīdinājuma ziņojumiem, eh, ikgadējiem ziņojumiem no dalību valstīm un Eiropas līmenī. Tālāk ir arī ārējā dimensija un atbalsts trešajām valstīm. Tas nozīmē, nozīmē kapacitātes veido, veidošanu un sadarbību ar tām valstīm, no kurām nāk bēgļi un caur kurām uh, viņi ceļo tranzītā. Šajā gadījumā ir jāmeklē ilgspējīgāk risinājumu un sadarbība ar ANO augsto pārstāvi patvērumu jautājumos. Tālāk koordinācija, uh, pas, darbības koordinācija un klienta apkalpošana. Eh, šeit eh, birojas varētu spēlēt koordinējošo lomu un kontaktu lomu gan eh, no dalību valstu vārdā, gan arī ANO augstā komisāra patvērumu jautājumos vārdā. Brīvprātīgais divpusējais atbalsts no un starp dalību valstīm noteikti ir jāturpina. Un šeit es gribētu atgādināt to, ka EASO nav lēmumu pieņemšanas pilnvērs attiecībā uz atsevišķiem patvērumu pieprasījumiem. Uh, Tā uzdevums ir atbalstīt kopējo Eiropas patvērumu sistēmu, atbalstot uh, praktiskos un operatīvos līmeņus dalībvalstīs. Un dalībvalsts ir tās, kas lēm katrā konkrētā gadījumā atsevišķi par patvērumu piešķiršanu vai no, norēdīšanu. EASO ir jauna organizācija, tā ir jāveido no nulles un būs nepieciešams zināms laiks, kamēr mēs varēsim sākt darboties pilnā apmērā, bet es negaidīšu līdz tām brīdīm, lai uzsākt konkrēts pasākums. Pirmajā gadā galvenā uzmanība ir jāpievērš tām, tiesībām, lai mūsu darbības būtu realistisks un pragmatisks, un jākoncentrējas uz trim galvenām lietām. Pirmkārt, veiksmīgu pilotu projektu pieredzes tālāka nodošana un ievo, ieviešana kā Eurasil, Eiropas patvērumu um, mācību programma un uh, tulku resursu apvienošana. Tālāk um, informācijas par izcelsmes valstīm apkopošanu un izplatīšanu un visbeidzot Grieķijas nacionālā rīcības plāna atbalstīšanu. Un eh, tiklīdz mūsu rīcībā būs pietiekām daudz personāla, mēs noteikti eh, pārņēmsim eh, šī rīcības plāna patvērumu daļas operatīvo koordināciju. Un galvenokārt koncentrēsimies uz tādām lietām kā īstermiņa atbalsts un struktūrālais atbalsts. Dalībvalstu pieredze ir ļoti svarīga, lai šis projekts izdotos. Un Grieķijā ir nepieciešams reāla ekspertu palīdzība. Noslēgumā es gribētu teikt, ka es esmu īpaši priecīgs par to, ka EASO regula paredz tiešas attiecības eh, starp EASO izpildu direktoru un Eiropas parlamentu, un es ļoti ceru, ka man būs izdevība atskaitīties jūsu komitejai par EASO darbu nākotnē. Es esmu pilnībā pārliecināts par to, ka šī jaunā Eiropas organizācija dos savu ieguldījumu Eiropas projektā. Priekšsēdētāja kungs. Eiropa nozīmē darbu, kas nebeidzas, un EASO ir vienkārši jauna pieturvieta. Paldies! Thank you. Paldies, Visarkungs! Paldies, ka izteicāties pietiekam lakoniski. Tas noteikti nāca par labu. This point in time, so as... Tagad mēs uzsāksim diskusijas. Pirmām kārtām došu vārdu koordinatoriem. Pirmais izteiksies Saimons Busutils, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Viserkungs. Paldies par jūsu prezentāciju un vēlējos arī uh, jūs apsveikt ar nominēšanu šajā amatā. Tautas partijas grupas vārdā vēlējos jums novēlēt panākumus, un ETP uzskata, ka šāda biroja izveida ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, lai varētu uh, izveidot kopīgu Eiropas patvērumu politiku. Es esmu ļoti gandarīts, ka jūs prezentācijas beigās minējāt to atbalstu ko eh, EASO uh, izrādīs Grieķijas nacionālajiem rīcības plānam. Mūsu komitejas locekļi bija devušies uz Atēnām, un mēs sapratām, ka Grieķijā patiešām ir nepieciešama mūsu palīdzība, lai varētu parūpēties par to, ka pārvaldes ir pietiekami labi izbūvēta, lai varētu izveidot uh, tādu. Uh, struktūru, kas būtu pietiekami efektīva. Mēs nepieredzējām, mēs neredzējām Atēnās tādu pietiekami labi darbojušos un funkcionējušu sistēmu. Tagad pie jautājumiem. Trīs jautājumi. Pirmais jautājums ir saistīts ar solidaritātes, solidaritātes mehānismu. Fiser kungs, jūs to neminējāt bet jūs ļoti labi esat informēts par to, ka parlaments no biroja eh, sagaida arī īpašu pievēršanos eh, solidaritātei. Eh, jārunā par solidaritāti gan pret patvērumu meklētājiem, gan arī solidaritātes izrādīšanu tām dalību valstīm, kas tagad piedzīvo milzu imigrācijas vilni, eh, daudzu patvērumu meklētāju vilni, un bieži vien šīs dalība valsts ir pašas atstātas savā likteņa varā. Tādēļ es vēlējos pavaicāt, ko jūs plānojat, lai varētu garantēt EASO attīstību un labāku attiecīgu solidaritātes mehānismu īstenošanu. Es šo jautājumu uzdodu arī tādēļ, ka 2009. gadā tika palaists pilotu projekts veltīts īpaši Maltai, un es ceru, ka šis projekts tiks paplašināts, tiks paplašināta tā darbības zona, un tas sāks darboties arī citās dalību valstīs. Bet projekts nebija pietiekami efektīvs. Otrais jautājums attiecas uz uh, mazgadīgiem, kas ceļo vieni paši. Uh, Tātad e, šādi e, jaunieši, bērni ir e, ļoti vārīga grupa, un, protams, tas ir jautājums, kas parlamentam sagādā bāžas. Nākamajā nedēļā mums ir paredzēts balsojums par jaunu direktīvu, tā attiecas uz cilvēku tirzniecību, un tur ir iekļauts arī pāns par bērnu vajadzībām, runājot arī par tādiem bērniem, kas ceļo vieni paši un citreiz kļūst par cilvēku tirzniecības upuriem. Eh, šādi bērni bieži vien ir arī migranti, viņi eh, šķērso Eiropas Savienības ārējās robežas, un citreiz viņi vienlaicīgi ir arī patvērumu meklētāji. Tātad vēlējos paprasīt, ko jūs par to visu domājat. Un visbeidzot, es ar prieku dzirdēju, ar prieku klausījos eh, jūsu runā un konstatēju, ka jūs vēlaties izveidot ciešākas saiknes ar Eiropas parlamentu. Un, protams, mēs darbojamies pie tā, lai tiktu izveidots EASO eh, pirmām kārtām Lamberts kundzes, eh, mūsu referents diemžēl nav zālē, un eh, mēs vēlamies, lai birojas darbotos pietiekam labi, un lai mēs ar to varētu sastrādāties veiksmīgā kārtā. Paldies! Yes, first let's hear from the rest of the coordinators and then Sākumā došu vārdu visiem koordinatoriem, pēc tam došu vārdu atkal mūsu kandidātu kungam Gijoms kundzu. Lūdzu, paldies, labdien, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka ierados zālē ar nelielu kavēšanos. Fiser kungs, arī es vēlējos uzteikt, eh, jūs darbu vēlējos jūs apsveikt ar iecelšanu ar. Um, jūsu nomināciju šajā amatā. Man ir vairāki jautājumi, bet jau pašā sākumā dažas piezīmes. Jūs minējāt, eh, kādas, kādi uzdevumi būs eh, jāveic birojam. Eh, pirmām kārtām tā tad ir jāizteno praktiska sadarbība starp dalību valstīm, tā ir jāizkopja vēl dziļāk un ir jāsniedz atbalsts tām dalību valstīm, kuras varbūt cīnās ar lielām, lielākām grūtībām nekā pārējās. Un, protams, arī jāparūpēs par kopīgu patvērumu meklēšanas mehānismu īstenošanu. Un līdz ar to ir uh, jāveic gan dažādi teorētiski, gan praktiski uzdevumi. Jums noteikti nebūs nekāds noslēpums, ka mēs jau ļoti ilgi gaidījām uz šāda biroja izveidošanu un vēlamies, lai dalība valsts kopīgi ar jūsu darbiniekiem un jums varētu darbu sākt pēc iespējas ātrāk. Man, trīs, man ir eh, trīs jautājumi. Es jau pievērsos uzdevumiem, ko jūs atspoguļojāt. Un, protams, jāņem vērā, kā ar jūsu darbu ir saistītas arī īpašas gaidas. Kā jūs vēlties uh, sadalīt prioritātes, kuri uzdevumi tātad uh, jūsu darba kārtībā būs augstāk un kuri nedaudz zemāk, kā jūs tos kategorizēsiet? Otrām kārtām es par to esmu izteikusies jau iepriekš. Kā jūs vērtējat eh, biroju pasākumus, palīdzot tām valstīm, kas izjūt īpašu spiedienu? Kā jūs eh, vēlties pārvaldīt šo problēmu? Treškārt. Protams, ka birojas nevarēs atrisināt pilnīgi visas problēmas. Un mēs eh, aizvien no jauna piedzīvojam dažādas praktiskas dabas problēmas. Ir arī uh, zināmas grūtības īstenot konkrētas direktīvas, par to tiek visai plaši debatēts. Uh, kāds ir jūsu vērtējums, kāds ir jūsu redzējums un kā varētu labāk harmonizēt dažādas mehānismas, struktūras, uh, lai jūs darbu nākotnē atvieglot. Paldies! Paldies! I also would like to, to congratulate. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, Fiserkungs. Es vēlējos arī eh, jūs apsveikt ar nomināciju. Protams, eh, jūs vēl nesat iecelts amatā, ir arī vairākas procedūras, kas ir jāizpilda, un tajā skaitā arī Eiropas parlamentam ir jāsniedz savu piekrišanu jūsu kandidatūrai. Man ir viens politiskas dabas jautājums un viens jautājums, kas varētu būt vairāk saistīts ar pārvaldību. I, I'd like to, uh, to see from your... Kā jums šķiet, kad birojs varēs sākt darboties ar pilniem apgriezieniem? Tātad kāds varētu būt reālākais datums, kad birojs varētu sākt darboties par visiem simt procentiem? Ja mēs runājam par tādu politiskāku plāksni, kādām vajadzētu būt attiecībām starp dalību valstīm un biroju, ņemot vērā to, ka EASO ir jābūt neatkarīgam orgānam. Mēs šeit nerunājam tikai par retoriku vai semantiku. Nē, vienkārši ir jāsaglabā biroja neatkarība, un es vēlēs arī pavaicāt, ko jums nozīmē šī neatkarība. kā jūs esat apņēmušies sadarboties arī ar citām aģentūrām, kam ir savs vārds sakāms eh, patvērumu meklēšanas jautājumos, eh, var šeit minēt kaut vai Frontex. Runājot par praktiskiem pārvaldības jautājumiem, protams, dalību valstis saglabā savu autonomiju, ieceļot ekspertus, bet jūs būs, ja jūs būsiet direktors, uh, kādu lomu jūs varēsiet spēlēt proaktīvā kārtā, lai nebūtu tā, ka vienu rītu jūs pieceļaties, eh, vesels bars cilvēks strādā jūs labā, bet īs, jūs īsti nezināt, kas tur eh, gaiteņos un kabinetos notiek. Paldies! Paldies, mis... Eh, Argentīnī kundze lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Īsnībā tā man vajadzēja teikt. Uh, runātā pārēc holandiešu valodu Fisera kungs. Es vēlējos arī jūs apsveikt ar nomināciju šajā amatā un vēlējos pateikt, ka zaļo grupas politiķiem šī biroja ierīkošana nozīmē patiešām nozīmīgu soli uz priekšu, veidojot kopīgo patvērumu meklētāju politiku, lai patvērumu meklētāji varētu labāk saprast dažādos mehānismus, uh, lai viņi varētu labāk izprast, kurā valstī vērsties pēc patvērumu, un, protams, arī tas nāk par labu dalībvalstīm, tās varēs mācīties viena no otras paraugu prakses. Un tad, kad um, mēs uh, bijām Atēnās, es sapratu, cik nozīmīgs būs jūsu darbs. Jaņem vērā, ja kāds patvērumu meklētājs tiek nosūtīts atpakaļ uz izcelsmes valsti, tā vienmēr ir arī, zināmā mērā, sliktā ziņa. Un ir, protams, vairākas dalību valsts, kas aizsūta šos cilvēkus atpakaļ. Un e, par to izteicās arī cilvēktiesību tiesa Strasbūrā. Jāņem vērā, ka vairāku valstu administrācijas nezina, kās, kāda mehānismi ir spēkā citās dalību valstīs, vienkārši automātiski tiek pieņemti kaut kādi lēmumi, un es vēlējos pavaicāt, um, kā jūs to vērtējat. Protams, uh, Grieķija uh, patvērumu un imigrācijas jomā piedzīvo milzīgu krīzi Tagad Grieķijā darbojas arī uh, Frontex pārstāvi. Es vēlējos pavaicāt, vai jūs varētu mums sniegt vairāk informācijas par to, uh, kādu atbalstu varētu sniegt patvēruma atbalsta komanda, jo ir šīs ātrās uh, uh, iejaukšanās komandas, kas strādā pie robežām, uh, tātad uh, šī patvēruma atbalsta grupa varētu būt vēl viens papildus mehānisms. Un e, vai, protams, jums ir jāievēro arī tas, ka cilvēkiem ir tiesības pieprasīt patvērumu. Atēnās mēs e, apzinājāmies, ka kas tāds ir nepieciešams, un īstenībā Frontex jau nav tā organizācija, kur jūs pieprasāt patvērumu pirmām kārtām, bet kura tad būs šī primārā organizācija, jo jūs cilvēkiem šādas tiesības liekt nedrīkstam. Es eh, ceru, ka mūsu referenta arī varēs izteikties un eh, kaut nedaudz vairāk informācijas par to sniegt. Paldies! Eh, es nevā, neredzu šeit nevienu pārstāvu no EKR grupas, saka priekšsēdētājs. Tad došu vārdu uzreiz Tavares kungam no uh, GUE politiskās grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eiropas parlaments un it sevišķi mūsu komiteja ļoti uzmanīgi ir vērtējuši visus priekšdarbus, kas tika veikla izveidotu EASO. Es kopīgi ar Džīnu Lambertu strādāju pie šī dokumenta un īstenībā tas bija viens no pirmajiem darbiem, ko uzņēmu, uzņēmos kļūstot par Eiropas parlamenta deputātu un tādēļ esmu paties gandarīts, ka birojs, uh, kuru katru brīdi sāks darboties. Es domāju, uh, mēs uh, esam pierādījuši, ka varam veidot veiksmīgu dialogu starp Eiropas parlamentu un šo biroju. Vēlējos jums pateikties par ierašanos parlamentā. Un es ceru, ka jūs pie mums ieradīsieties regulāri un informēsiet par visiem jautājumiem, kas varētu skart arī mūsu komitejas darbību. Protams, Eh, mums arī jāparūpējas, kādu vēstījumu mēs eh, raidām mūsu 500 miljoniem iedzīvotāju. Tas ir ļoti nozīmīgi. Otrs jautājums par eh, Dublinu runājot. Mēs vairākas reizes esam dzirdējuši, ka Dublinas sistēma īsti nedarbojas. Es vēlējos pavaicāt, ko jūs par to domājat, jo pirms uzsākt savu darbu, Jums ir lieliski iespēja par to izteikties. Tātad, vai jūs uzskatāt, ka Dublinas sistēmai ir nepieciešama reforma? Un uh, Mm, kā to reāli varētu veikt. Trešais jautājums par. An... Runājot par pārvietošanu, es arī gatavoju ziņojumu par kopīgo Eiropas pārvietošanas programmu, un eh, tas bija ziņojums, kas eh, tika pieņemts ar lielu balsu vairākumu, ļoti pārliecinoši gan komunisti, gan konservatīvi to atbalstīja, tātad vispolitiskais spektrs. Un mums ir jāsaprot, ka bēgļu skaits Eiropas Savienībā palielinās, bet tas nav tik liels kā Amerikas Savienotajās valstīs. Pie mums varbūt ir 5000 e, bēgļu, kas ierodas katru gadu, bet Amerikas Savienotajās valstīs tie ir 80 tūkstoši un ir vēl da dažādas prognozes mēs pieprasījām izveidot tādu pārvietošanas vienību, kurā būtu pieņemti darbā e, eksperti uz pastāvīgiem līgumiem un es domāju, ka e, varbūt e, šī grupa varētu darboties EASO paspārnē. Ko jūs domājat par šādas grupas izveidi? Uh, EASO struktūrās, un es eh, arī dzirdēju, ka jūs runājat par pārvietošanu savā prezentācijā, un, protams, arī sadarbība ar ANO eh, augsto bēgļu komisāru ir no svara. Es ceru, ka šī pārvietošanas vienība varēs arī cieši sadarboties ar ANO augsto bēgļu komisāru un šīs eh, pārvaldības un sadarbības struktūras būs patiesi veiksmīgas. Es saprotu, ka deputāti, kas nepiedara pie politiskajām grupām, nevēlas iesaistīties šajās diskusijās, līdz ar to var uzreiz dot vārdu Fiserkungam, saka priekšsēdētājs. Nu, teiksim, uz kādām septiņām minūtēm. Un pēc tam vēl citi kolēģi, ja vēlēsies, varēs lūgt vārdu. Un pēc tam būs otra uh, jautājuma un atbilžu kārta. Uh, Fiserkungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies godātajiem deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Vispirms kā jau savā ievadā teicu, vēlējos pateikt, esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība ir attīstījusies tādā gultnē, ka nepieciešama kopīgā patvēruma atbalsta sistēma. Ņemot vērā to, ka uh, palielinās un padziļinās eh, sadarbība gan Eiropas Savienības robežās, eh, gan arī ar trešajām valstīm. Protams, Eiropas Savienībai ir jāizveido kaut kādi minimāli standarti šajā jomā, ir arī minimāli humānie standarti, un tie, protams, arī ir jāņem vērā. Birojs noteikti spēlēs uh, savu lomu, un es esmu pārliecināts, ka tā tas arī būs. Es mēģināšu varbūt sagrupēt jautājumus uh, vairākās kategorijās. Sākumā uh, runāšu par solidaritāti un solidaritātes mehānismu. Es apzinos, uh, ka Eiropas parlamentā notiek diskusijas par to, un esmu dzirdējis arī politiskās diskusijas. Eh, es domāju, ka man tagad nevajadzētu paust kaut kādu oficiālu pozīciju, bet solidaritātei ir jābūt reālai un taustāmai. Atceroties arī tās diskusijas par brīvprātīgu un nebrīvprātīgu pieeju. Un es domāju, ka EASO noteikti var spēlēt tādu praktisku lomu. Tikai viens piemērs. Kas notiek Grieķijā? Birojs varētu arī organizēt diskusijas operatīvā līmenī, kā īsti vajadzētu izpausties solidaritātei, kā to, piemēram, minēja Busutilkungs, un Protams, mēs varētu sniegt arī konkrēts atbildes, konkrēts risinājums, eh, piedāvāt tos Grieķijai. Protams, eh, tur ir nepieciešama vairāk risinājumu, bet kaut kādas atbildes mēs varētu sniegt. EASO varētu inicijēt šīs diskusijas un eh, padomāt par praktiskiem risinājumiem. Tas varētu būt tāds, tāds sākotnēja atbilde, kāds izskatīsies solidaritātes mehānisms. Tālāk par pārvietošanas jautājumiem. Šis jautājums ir ļoti cieši saistīts arī ar citiem aspektiem. Es arī iepazinos ar jūs minēto ziņojumu. Tur bija daudz praktisku priekšlikumu. Un tas sasaucas ar iepriekšējo tēmatu. Un uh, tās ir diskusijas, kam vajadzētu norisināties politiskā līmenī. Un es nedomāju, ka mūsu aģentūrai vajadzētu iesaistīties uh, politiskas dabas diskusijās. Es pats nāku no valsts, kur šī pārvietošana ir uh, jau dzinusi dziļas tradīcijas saknes, un, protams, uh, pārvietošana ir saistīta ar migrāciju, un uh, tās ir viens medaļas divas puses, un abas ir jāplūko pietiekam vērīgi. Protams, EASO var spēlēt lomu arī veicot pārvietošanu un mēs varētu būt tāds uh, kā atbildīgais, galvenais atbildīgais orgāns šajā jomā un mēs, protams, uh, esam arī apņēmības pilni sadarboties ar ES un uh, ANO augsto bēgļu komisāru mūsu spēlējāmā loma varētu būt tāda koordinējuša rakstura, un tajā pašā laikā mēs varētu arī sapurināt dalību valsts, lai tās būtu proaktīvākas. So. Un jāsa ir uh, gatava spēlēt uh, savu lomu pēc iespējas atbildīgāk. Tālāk uh, par bērniem, uh, par nepilngadīgiem, kas uh, pārvietojas vien paši. Būsutīla kungs jau pareiz minēja, šis temats ir uh, daudzīgāks, un uh, mēs vieni paši to neatrisināsim. Jā, jāņem vērā, ka nepilngadīgo skaits, um, uh, eh, nepilngadīgo skaits, kas šķērso robežas, aizvien palielinās, un pie tā noteikti arī nākotnē būs jāstrādā, ir jāveic uh, apmācība un Uh, speciālistiem ir jāstāsta, kā rīkoties šādos gadījumos. Protams, Eiropas Savienībā prakse nebūtu nav identiska. Tādēļ varētu padomāt arī par labāku harmonizāciju. Mums ir jāsazinās ar izcelsmes valstīm un EASO noteikti uh, var pievērst vairāk uzmanības šai problēmai, kas uh, mūsu prāts jau nodarbina ilgāku laiku. Ko no mums sagaida un kāds ir mūsu prioritātes? Tas bija vēl viens no jautājumiem, kas izskanēja. Viena no prioritātiem ir Grieķijas uh, rīcības plāns, un par to tika lēmts jau pirms EASO izveides. Līdz ar to šis jautājums atradīsies mūsu prioritāšu saraksta augšgalā. Otra prioritāte ir noteikta pašā regulā. Pastāv vairāk projekti, kas jau ir uzsākti, un, eh, protams, mums jārūpējas par to eh, gludu tālāko norisi. un mēs uh, vēlamies, lai šie projekti patiešām uh, norisinātos glūdi, nevainojami un vainagotos ar panākumiem. Un trešā prioritāte. Ir informācijas sniegšana par izcelsmes valstīm. Es domāju, ka šeit tieši tādai Eiropas pieejai būtu nozīmīga pievienotā vērtība. Pašsaprotama un citreiz netik pašsaprotama iemesla dēļ ir valsts, kas uh, varbūt to neustver ar pārāk lielu sajūsmu, un, protams, par to liecina arī notikušās diskusijas. Un tas noteikti ir mērķis, par ko ir vērts pacīnīties. Ņemot vērā mūsu organizācijas lielumu, eh, varbūt eh, būtu visprātīgāk arī pirmā gada laikā aprobežoties ar trim prioritātēm, bet, nu, protams, par to diskusijas vēl turpināsies. And the definition. There is a good definition in the uh, regulation itself. And I... Par definīcijām. And I expect that in practice uh, every individual moment that will give a... Uh, par to spiedienu, kas tiek izdarīts uz dalību valstīm, uh, tas arī tiek definēts un mēs pie tā strādājam. Protams, uh, ja valstis uh, sastops ar uh, nelielām grūtībām, tām nevajadzētu šīs grūtības uh, mēģināt risināt uz citu valstu rēķina. Un, ja spiediens tiks izdarīts, uh, tad uh, tam ir jābūt patiešām jūtamam un uh, tam ir jānes cerētie augļi. Es domāju, ka šis nav īstais brīdis, lai sniegtu jums pilnīgi precīzi un detalizētu atbildus uz to, to jautājumu. Kad uh, birojs sāks darboties, īstenībā, nu, jums ir jāpieņem šis lēmums Un jau nākamā gada 19. jūnijā mūsu birojam vajadzētu sākt darboties ar pilniem apgriezieniem. Nu, īstenībā ņemot vērā to, ka jau ir decembra vidus, mums nav pārāk daudz laika. Bet šāds datums ir minēts regulā, un es varu prognozēt, ka birojas tad arī sāks darboties. Have enough staff in place that Es ceru, ka jau jūnijā mums būs pietiekami daudz darbinieku, lai mēs savu darbu varētu uzsākt pēc iespējas efektīvāk jau jūnija mēnesī nākamgad. Tik arī uzdots jautājums par situāciju Grieķijā. Varbūt tas ir uh, tāds hristomātisks piemērs, eh, lai varētu definēt Eiropas Savienības un mūsu biroju pievienoto vērtību. Tas ir atrunāts eh, Dublinas regulā. Un, protams, mēs varam piedāvāt savu ekspertīzi, analīzi, lai šos uzdevumus varētu veikt pēc iespējas efektīvāk. Bet eh, jāņem vērā, ka, protams, ne jau viss, ko mēs esam paredzējuši, būs realizējams pirmā gada laikā. Uh, Parlamentam un padomē vēl ir jāpieņem izšķirīgie lēmumi, un es ceru, ka mēs jautājumu varēsim atrisināt pēc iespējas ātrāk. Tālāk par eh, EASO, Grieķiju un Rabit, jeb ātrajām eh, robežu iejaukšanās vienībām. Uh, kompetences starp Frontex un mūsu biroju ir ļoti skaidri nodalītas, bet tas neizslēdz ļoti ciešu sadarbību. Protams, no tās mēs nevaram atteikties. Un komisija strādā pie rīcības plāna, kurā ir norādīts, ka EASO ļoti ātri vajadzētu uh, parūpēties par to, lai Frontex darbinieki un uh, citu institūciju un struktūru darbinieki uh, eh, saprastu un apzinātos, ka cilvēkiem ir tiesības lūgt patvērumu konkrētā valstī un lai viņi to vienkārši pieņemtu kā normālu faktu. Ja mēs runājam par rīcības plānu Grieķijai, tas sastāv galvenokārt no divām daļām. Tātad pirmām kārtām robežu kontrola, Frontex un otrām kārtām patvēruma sistēma Grieķijā, kas ir jāpilnveido. Uh, un, protams, arī mūsu birojas ieguldīs daudz centienu, lai to paveiktu. Dublinas sistēma. Runātājs tiek pārtraukts uz mirkli. Dublinas sistēma. Tikai uz vienu jautājumu vēl atbildēšu un tad beigšu savu uzstāšanos. Saka runātājs. Manuprāt, Dublinas sistēma nav cietus neveiksmi, bet. Jā, zināmā mērā tā tagad ir fragmentēta, tā ir salūzus pa gabaliem. Uh, Jā, attiecībā uz Grieķiju mēs varam šeit runāt par tādu Dublinas Dublin sistēmas gabaliņu, kas ir nokritis no kopējās arhitektūras, bet mums varbūt vajadzētu mēģināt to atkal salimēt kopā. Un vispēcot jautājums par Eiropas parlamentu. Es, protams, vienmēr esmu gatavs ar jums sazināties, veidot dialogu un sniegt visu, visu to informāciju, kas jums ir nepieciešama un iepazīstināt jūs ar dokumentiem, kas top mūsu kabinetos. Paldies! You, a... Paldies, Viserkungs. Mums vēl ir otrais jautājuma rauns, un es gribēju lūgt visiem deputātiem runāt pēc iespējas īsāk, lai mēs varam laicīgi pabeigt darbu pie šī jautājuma. Tāpēc es gribētu piedāvāt izteikties tikai divas minūtes. Haumājers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir konkrēti divi jautājumi. Jāņem vērā ka Grieķija vēlas izveidot decentralizētus uh, patvēruma meklētāju patvērtnes, lai šī tiktu atrisinātas uh, kaut kādā veidā šīs imigrācijas problēmas, lai šie milzīgie migrantu viļņi nepārpludinātu Atēnas. Kā jūs esat paredzējuši sniegt atbalstu Grieķijai jau nākamajā gadā, uh, izbūvējot šos minētās struktūras? Otrs jautājums. Grieķijā pastāv tāda problēma, ka 95% no bēgļiem, kas ierodas valstī, nepieprasa patvērumu, bet skaidri un gaiši pasaka, ka viņi vienkārši vēlas dzīvot Eiropā. Tādēļ, ka viņi savā valstī cieš no nabadzības, vai arī tādēļ, ka viņi tiek vajāti vai slikti jūtas savā dzimtenē un nesaredz tur nekādas uh, nākotnes iespējas. Protams, uh, līdz ar to ekonomiskās un sociālās iespējas uh, dalību valstīs šķiet daudz kārdinošāks. Ko jūs domājat, ko var darīt lietas labā, piemēram, vedot arī sarunas ar attiecīgajām vēstniecībām par atpakaļ nosūtīšanu, par pārvietošanu, jo jums ir ļoti aktīvi arī jāsadarbojas ar Grieķijas iestādēm, jāņem vērā, ka nosūtīto bēgļu skaits ir tik maz, ka, piemēram, izcelsmes valstu vēstniecības vispār šādas prasības nepieņem. Un ja Grieķijai vienai kaut kas ir jādara un jāatrisina, tas ir daudz sarežģītāk vairāk nekā viss 27 dalība valsts kaut ko prasīt. Paldies, Botskurts kundze, maksimāli divas minūtes, lūdzu. Danku vēl. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, Fiser kungam. Un vēlējos jūs arī apsveikt ar uh, nominēšanu amatā. Ru, uzdošu jautājumu angļu valodā runājot par. Uh, nu, Runājot par. Uh, Eh, dzimumu diskrimināciju, tas tika minēts arī Ženēvas konvencijā, un bieži vien eh, meitenēm un sievietēm ir grūtāk iet iegūt patvērumu meklētāju statusu, neņemot vērā pat to faktu, ka viņas bieži vien tieši dzimumu dēļ tiek vajātas savā izcēlesmes valstī. Kā jūs varat garantēt, ka EASO uh, savus darbinieks apmācīs tā, lai viņi ņemt vērā arī visas dzimumu īpatnības? Kādā veidā jūsu birojas var sniegt ieguldījumu, lai varētu garantēt uh, to, ka likumdošanas e, īstenošana notiek e, saskaņā ar visām UNCHR e, normām, ka tiek ievērota arī direktīva par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu un kā jūs varat garantēt to, ka tiek ievērot šī dzimuma līdztiesības uh, kvota, vai jūs esat uh, arī ņēmuši vērā apspriešanos ar konkrētiem ekspertiem un izmant, vēlties izmantot viņu zināšanas. Paldies! Paldies! Intfelds kundze. Ļoti īsi priekšsēdētāji kungs, protams, visar kungs arī es jūs apsveicu ar uh, nominēšanu šajā amatā. Un Ir ļoti labi, ka jūs uh, esat apņēmības pilns sadarboties ar Eiropas parlamentu. Man ir tāds politisks dabas jautājums. Jūs jau pašā uh, ievadā teicāt, ka esat gatavs darboties organizācijā, kas būs neatkarīga, neitrāla un efektīva, bet varbūt jūsu darbības jomā neutralitāte ir tāda luksus prets, ko jūs īsti nevarat atļauties. Uh, dalību valstīs uh, valdošā atmosfēra uh, zināmā mērā ir mainījusies un ir vairākas dalībvalsts, kas vispār uzspļauj noteikumiem. Padomāsim par vienu dalībvalstu, ko mēs abi ļoti labi pazīstam, un jūs esat iepazinušies ar tās piekopto patvērumu meklētāju politiku. Uh, Ko jūs reāli darīsiet, lai e, varētu vest pie prāta tās dalību valstis, kas vispār īsti nevēlas ievērot kaut minimālo standartu kopumu? Paldies! Thank you. And Mrs. Vikstrom. Paldies tagad Vikstroms kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es biju tā persona, kas vadīja delegāciju no Libes komitejas uz Grieķiju pagājušajā nedēļā, un es gribēju pateikties kolēģiem, kas piedalījās un kas sniedza savu devumu tādā radošā, ļoti devīgā veidā. Arī sekretariātam gribēju pateikties, eh, kas patiešām lieliski strādāja. Viņi darīja daudz, lai sniegtu mums iespēju strādāt ļoti atbilstoši ļoti produktīvai darba kārtībai. Mēs redzējām, kas notika Grieķijā. Godīgi jāsaka, sistēma vienkārši bija sabrukusi. Mēs redzējām aizvien lielāku sociālo atšķirību Grieķijā. Šeit mēs runājam par sociālu un human, humanitāru krīzi. Janvārī tiks pieņemta jauna likumdošanas akti un tiks parakstīti e, līgumi starp Grieķiju un komisiju, tiks izdots arī prezidenta dekrēts, un dalībvalsts sniegs palīdzību Grieķijai, bet ir kaut kas, ko mēs nevarētu pieņemt. Mēs visi delegācijā piekritām, ka pārējais periods, par kuru drīz tiks pieņemts lēmums, ir jāpagarina uz laiku ilgāk par vienu gadu. Jo pašlaik ir 50 tūkstoši lietu, kas vispār nav sāktas izskatīt. Un tas nav tā, ka šīs lietas vienas dienas laikā uzkrājās. Šīs lietas krājas jau ilgu laiku, un es gribu zināt, kā šis birojs varētu palīdzēt, lai process sāktu virzīties uz priekšu, un tas notiktu ātrāk, lai būtu atbilstošas struktūras izveidotas, lai dienas strādātu tā kā vajag, un lai šī te humanitārā krīze tiktu mazināta. Mēs redzam, ka sociālā krīze Atēnās tikai pasliktinās bet tas pats attiecas arī uz citām mūsu galvaspilsētām. Ko šeit darīs birojs? Lai atbalstītu dalību valstis un palīdzētu viņām apturēt šo te krīzi. Visarkungs, lūdzu. Kā jūs redzat, mēs jau sākam kontrolēt pieejamo laiku, tāpēc lūdzu jums palīdzēt mums pieturēties pie laika grafika, kā mēs to esam plānojuši, tāpēc lūdzu varbūt iekļauties piecās minūtēs atbildot uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vairāk jautājumu par Grieķiju bija. Lamberts kundze, vai jūs ko gribējāt teikt? Atvainojos, bet es neredzēju, ka. Uh, ka jūs gribējāt runāt. Nu, tagad jums tiek dotas jūsu divas minūtes, lūdzu. Paldies. Silvija, tika jau teikts, ka es biju parlamenta referente par šo te biroju. Mums bija ļoti laba sadarbība. Eh, Strādājām kopā ar citām politiskajām grupām. Ar prieku redzu jūs šeit un dzirdu, ka ESO jau uzsāks darbu. Uh, mēs šeit gribētu redzēt tādu vispārēju Eiropas pieeju, nevis starpvaldība pieeju, un tieši tāpēc ar prieku redzu, ka birojas drīz sāks darboties. Viena no jomām, kas mums likās svarīga biroja darbā, ir papildus zināšanas un potenciālais ieguldījums, ko varētu sniegt pilsoniskā sabiedrība kaut kāda konsultatīvā fóruma ietvaros, piemēram, zinātnieki, vietējās pašvaldības un tā tālāk. Tātad tie ir tie cilvēki, kas strādā uz vietām. Tā ir daļa no jūsu darba apraksta, izveidot šādu konsultatīvu fórumu Varbūt jūs varētu pastāstīt par to, kā jūs uh, plānojat uh, laika termiņus noteikt un kā tas varētu radīt papildus pievienoto vērtību. Paldies, tagad Visarkungam vārds. Liels paldies priekšsēdētāji, saka Visarkungs. Grieķija. Jūs visi zinat, kāds ir Grieķijas eh, rīcības plāns, kādi ir dažādie soļi, kas jāspēr atbilstoši šim plānam un zinat, kādi ir patvēruma jautājumi šajā plānā, kur izpildē jāpiedalās EASO. Un jūs arī zinat, kā notiek imigrācijas dienesta veidošana Grieķijā. Šeit īpaši svarīga ir apmācība tieši saistībā ar kvalitāti. Tā ir atbilde manai kaimiņienē pa kreisi. Uh, Nu, gribu teikt, ka ASO nekādas sankcijas nepiemēros. Mēs centīsimies būt neatkarīgi. Tas, protams, būs atkarīgs arī no Eiropas parlamenta, jo šeit noteikti būs jāmēģina rast līdzsvars starp dažādiem faktoriem jo ir dalība valstis, un tur ir runa gan par politiku, gan par uh, aktīvo darbību, kas nu vienmēr ir viens un tas pats. Tad, protams, ir komisija, Eiropas parlaments, tad sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība un tā tālāk. Ir tik daudz ieinteresēto pušu, un es ceru, ka es spēšu palikt objektīvs, strādājot ar visām šīm pusēm. Bet, nu, protams, tas būs izaicinājums. Runājot par dzimumu, līdztiesības atzīšanu, tā ir neatņemama izcelsmes valsts informācijas daļa. Tas ir tas, kur viss sākās, tas ir tā vieta, kurā, vieta, kurā brīdī informācija ir jāsavāc, kur viss kļūst redzams. Jā, protams, šis jautājums būs daļa no informācijas par izcelsmes valsti. Otkārt, arī Tā ir daļa no Eiropas apmācības programmas. Ja mēs nodrošināsim vienotu izpratnes zināšanu līmeni visās dalību valstīs, gan pēc būtības, gan kvalitātes ziņā, piemēram, par dzimumu līdztiesības jautājumiem, pie tā noteikti ASO strādās. Pilsoniskās sabiedrība konsultatīvais fórums. Es paredzu, ka šeit varētu būt runa par nākošā gada otro pusi. Tad varētu sākt strādāt darbinieki, kas strādā ar konsultatīvā fóruma jautājumiem. Es esmu uzzinājis, kā dažādās Eiropas daļās e, šādi konsultatīvie fórumi kopā ar pilsonisko sabiedrību ir strādājuši, bet es vēl neesmu nonācis pie gala secinājumiem. Bet es nāku no tādas vides, kur pilsoniskai sabiedrībai vienmēr ir bijuši tieša pieeja, dodot gan savas zināšanas, gan, gan citu informāciju, gan politikas veidošanas, gan darba gaitā. Paldies! Paldies, Visarkungs, saka priekšstādātājs, paldies par jūsu paziņojumu un par jūsu atbildēm. Kā jau tika iepriekš ziņots, tagad mums būs pārtraukums uz 15 minūtēm, lai koordinātori varētu vienoties, tāpēc lūdzu visus no zāles iziet ārā un ļaut mums tagad noturēt šo koordinātoru sanāksmi, lai mēs varētu vienoties par Visera kunga nomināciju. Desmit minūtes varētu pietikt. Jo savādāk sanāksme būs pārāk ilga. Priekšsēdētājs saka, ka tomēr labāk būtu 15 minūtes, un tad mēs atsāksim darbu, bet tagad būs slēgtā sēde koordinatoriem, lai ieteiktu komitejai apstiprināt šo kandidatūru vai nē. Lūdzu, gribētu turpināt darbu ātri, saka priekšsēdētājs.